Es domāju, ka eh, sistēmisks risinājums ir tāds, ka mēs nevaram vienlaikus eh, diskutēt par atkāpēm. Un tagad vārds Baftona kungam.